Skatīsim, ir Tadeuša Cvifkas ziņojums, kur ir runa par eh, procedūrām saistībā ar eh, bērnu tiesībām un došu vārdu tieši Cvifkas kungam. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, eh, priekšsādātāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Es eh, pašā sākumā gribētu uzsvērt, ka kaut gan mēs eh, strādājām pie regulas eh, pārstrādātās versijas, joprojām darbs notiek. Un eh, tas ir leģitīvais režīms, kurā pa, parlamentam ir tikai konsultējoša loma un padome ir eh, galvenais lēmējs. Tad jāsaka, ka šeit Eiropas eh, parlamentā veiktais darbs tika izpildīts ar lielu entuziasmu, un es uzskatu, ka esam bijuši ļoti iedarbīgi. Tāpēc es sākumā gribētu pateikties visiem, kas veic šo darbu, tāpat gribu pateikties Eiropas komisijai par to, ka izstrādājāt uh, ļoti labu eh, regulas eh, pārstrādāto versiju, tātad Brisele 2 pārskatāto versiju, gribu pateikties Juri komitejai un ēnu, ēnu referentiem. Tik tiešām bija liels prieks ar jums sadarboties. Strādājot eh, pie šīs pārstrādātās regulas. Kaut gan komisijas priekšlikums bija ļoti labs, parlaments tomēr ir izteicis dažus ierosinājumus, priekšlikumus, kuri mūs, man, manuprāt, uzlabotu komisijas priekšlikuma tekstu, un no otras puses tie varētu padarīt padomu, varbūt tādu gribošāku ņemt vērā mūsu ierosinājumus, un ķeršos tagad pie svarīgākiem jautājumiem. Pirmām kārtām bērna uzklausīšana. Tas ir vissvarīgākais jautājums mums šajā regulā, jo mēs uzskatām, ka uh, Tad, kad ir strīds starp uh, vecākiem par uh, aizgādību, uh, un arī, ja notiek, ja vecāka veids bērna nolaupīšana, tad vājākais ķēdes posms ir bērns, un bērnu ir jāaizsargā. Bērns nav lieta vai prece šādos strīdos. Tāpēc mēs cenšamies ņemt vērā un uzsvērt visus tos elementus, kas tieši eh, nodrošina arī paša bērna intereses. Protams, ka bērnu nevienmēr ir iespējams uzklausīt, eh, tas nevienmēr ir izdarāms, mēs nevaram to uzspiest tiesām to nodrošināt, bet nepieciešams pamatot lēmumu neuzklausīt bērnu. Tātad, ja tiesa izlemj neuzklausīt bērnu, tad viņiem ir jāpamato šis eh, lēmums. Un tāpat gribu uzsvērt, ka arī šo uzklausīšanu vajadzētu balstīt uz uh, kopīgiem standartiem, tātad, lai tas notiktu bērnam draudzīgā vidē, ja iespējams ārpus tiesas telpā, tāpat arī šo uzklausīšanu vajadzētu veikt uh, specializētam tiesnesim vai ekspertam, neliekot nekādu ārēju spiedienu, teiksim, no vecāku puses vai trešo personu puses uz šo bērnu. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Mēs ierosinam ka eh, šajos jautājumos, kas ir saistīti ar vecāku eh, pienākumu nodrošināšanu, eh, mediāciju vajadzētu izmantot kā alternatīvu veidu šādu strīdu risināšanu. Mediācija piedāvā daudz dažādākas iespējas, vairāk kā tiesa. Tas padara arī procedūru īsāku un tas ļaut arī ietaupīt līdzekļus. Un vēl viens jautājums, par ko gribēju šeit runāt. Tas ir bērna ievietošana Eh, auģu ģimenē. Es pats šeit pievienoju eh, komisijas, priekš, komisijas, komisijas priekšlikumam šādu ierosinājumu. Tā tad eh, izpildot šādu lēmumu, novietot bērnu auģu ģimenē, laikā, kamēr notiek procedūra, tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Mēs tāpat arī atbalstam ideju atteikties no eksekvatūras eh, procedūras. Tātad tā ir citā valstī taisīt nolēmumu momentānu eh, deklarēšanu par izpildāmu. Eh, tas būtu īstais risinājums, es domāju. Tā kā atvainojos par šo garo ievadu un ar lielu interesi sekošu tālākajām debatēm. Paldies un. Avramopols kungs nākošais. <coughs> Cienījamie parlamenta deputāti, eh, Brīseles divi eh, regula ir galvenais instruments, lai varētu risināt šādus ģimenes jautājumu pārobežu strīdus un lai nodrošinātu arī eh, aizsardzību bērniem. Pārskatītajā versijā tiek aplūkoti uh, problēma jautājumi attiecībā uz procesu, vecāku uh, pienākumu nodrošināšanai, um, un to jau izgaismoja mm, mm, cienījamais deputāta kungs. Man ir liels prieks, ka komisija un uh, parlaments uh, ir izvirzījuši kopīgu mērķi. Mēs gribam novērst to, ka pārobežu gadījumos lietās bērni tiek uh, paņemti tā kā par ķīlniekiem, un strīds ir ļoti ilgs. Mēs arī gribam veicināt procedūras, eh, procesu šīm ģimenēm dažādos veidos, lai tādējādi samazinātu šo procedūru eh, ilgumu un tāpat arī izmaksas. Pirms runāšu par eh, konkrētāk jūsu grozījumiem, es gribētu pirmām kārtām paust savu pateicību mūsu jūsu referentam Zvifkas kungam par ļoti labo sadarbību šajā jautājumā. Man ir liels prieks, ka Ziņojumā tiek atzīts tas, ka ir nepieciešams saulaicīgi un pēc iespējas glūdi atgriezties bērnam ģimenes dzīvē, normālā dzīvē un attiecībās ar vecākiem. It īpaši es pozitīvi vērtēju tos pasākums, kas ir iekļauti ziņojumā, lai būtiski samazinātu šos laika termiņus bērnu atpakaļ uh, nodošanā, ja viens no vecākiem ir bērnu nolaupījis. Tas ļoti lielā mērā atbilst komisijas eh, priekšlikumam. Šie pasākumi nozīmē, ka praksē būs mazāk eh, sarežģīta procedūra vecākiem un tiesneši varēs pieņemt ātrāku lēmumu pār, pārobežu lietās. Tā rezultātā bērnam tiks eh, dota atkal stabilitāte, kas viņam ir nepieciešama, un ātrāk šis bērns atkal atgriezīsies eh, ģimenes dzīvē. Tad, kad ir lēmums pieņēmis šo lēmumu atzīšanu un īstenošanu, tas ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, lai nodrošinātu bērnu tiesību un viņu ģimeņu uh, tiesību ievērošanu. Atteikšanās no eksekutūras padarīs eh, šo procesu iespējamu. Tādā veidā mēs varēsim izvairīties no papildus izmaksām un no kavēšanās, tāpat laikā saglabājot nepieciešamās garantijas, lai nodrošinātu, eh, piemēram, tiesības uz aizsardzību. Tāpēc es eh, pozitīvi vērtēju Eiropas parlamenta priekšlikumu šajā ļoti būtiskajā jomā. Par grozījumiem runājot par bērna tiesībām, tātad par um, bērnu tiesībām būt uzklausītam procesā, es uh, ņemu vērā parlamenta vēlmi noteikt kopīgus minimējos standartus Eiropas Savienības līmenī, uh, tātad, lai komisija mm, tos ierosinātu norādot arī uz to, kā praksē būtu jānotiek šādai uzklausīšanai. Mēs esam, mēs ļoti uzmanīgi izvērtēsim šādas iespējas. Bet ņemot vērā to, ka esošie noteikumi un prakses dalību valstīs šajā jomā ir ārkārtīgi atšķirīgas, mēs uzskatām, ka būtu efektīvāk paļauties uz pašreiziem standartiem, kas ir noteikti ANO konvencijā par bērnu tiesībām. Jo visas dalību valstis ir parakstījušas šo konvenciju. Un tāpēc ceru, ka šis konkrētais nosacījums arī tiks pieņemts šī instrumenta galīgajā versijā. Kā jūs zinat, bērnu tiesību stiprināšana ir galvenā prioritāte komisijai. Mūsu priekšlikums šajā jomā nodrošinās to, lai bērniem tiktu dota iespēja būt uzklausītiem juridiskajā procesā, kad runa ir par šo konkrēto bērnu. Savstarpēja atzīšana uh, Eh, dalību valstu praksēm eh, ļaus izvairīties no atteikuma eh, lēmuma izpildē, un tādā veidā tiešām mēs reāli nodrošināsim tādu patiesu nolēmumu cirkulāciju Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu efektivitāti un lai izvairītos no pārklāšanās, nesam iekļāvuši specifiskus noteikumus par mediāciju konfliktu gadījumā starp vecākiem. Uh, kā to ir prasījis parlaments. Esošā mediācijas direktīva jau ietver efektīvus mediācijas ef mehānismus šādās situācijās un paredz atbalstu vecākiem risinot šādus vecāku konfliktus. Un visbeidzot, esmu ievērojis, ka jūsu grozījumos uzmanība vērst arī uz ciešu sadarbību starp dalību valstīm un to iestādēm. Šeit atkal Mēs eh, esam pilnīgi vienisprātis. Centrālās iestādes eh, tieši sadarbojas ar vecākiem, un tām ir jāspēlē galvenā loma sniedzot atbalstu tiesnešiem eh, regulas īstenošanā. Ziņojums un ierosinātie grozījumi atspoguļo nepieciešamību nodrošināt efektīvāku sadarbību. Paldies! Jā, paldies! Tagad Dalī kundze, lūgumrakst komitejas vārdā. Thank you. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Paldies arī referentam. Tas, ko mēs diskutējam šodien, ir ārkārtīgi delikāts jautājums, kam ir tieši ietekme uz tūkstošiem pilsoņu, īpaši bērniem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Tā tad tas ir mūsu pienākums nodrošināt, lai gan bērni, gan vecāki, kas eh, rīkojas labticīgi, lai tie tiktu aizsargāti. Ir pārāk daudz gadījumu, kad eh, bērns tiek eh, nolaupīts, viens vecāks to nolaupa, un mums ir jārīkojas. Mūsu mm, vadošais princips ir tāds, ka bērna nolaupīšana grauj jebkura bērna pamatiesību ievērošana, nestoties, kur šis bērns atrodas. Un tas ir fakts pasauli mainās, un eh, ģimenes tiesību situācija arī mainās, jo ģimenes eh, tiesības, eh, kas bija ekskluzīvi nacionālajā kompetencē, mm, tur tagad ir nepieciešams šis starptautiskais aspekts, tā kā starptautiskās attiecības un tāpat arī laulības starp dažādu valstu pilsoņiem palielinās, tāpat palielinās arī strīdu skaits par aprūpas tiesībām. Uh, Mēs izskatām lietas, kad bērni ir nelegāli aizvesti, kad otrs vecāks prasa aprūpas tiesības, un tāpēc mēs uzskatām, ka šim priekšlikumam jābūt efektīvākam un jānodrošina tik tiešām bērnu labāko interešu ievērošanu. Tieši tāpēc mums nepieciešams aizlāpīt visus iztrūkstošos elementus un nedrīkst pieļaut, ka uh, regulu uh, kaut kādā veidā interpretē un par labu tam vecākam, kurš bezpretiesiski aizvedz bērnu, jānodrošina, lai eh, tā tiesa, kur atrodas bērns, pieņemtu galīgo lēmumu šajā jautājumā. Un mums ir jāsamazina vai pilnībā jāizskauž arī izdevīgākās tiesas vietas meklēšana un eh, jānodrošina abu vecāku tiesības un, kas ir vēl svarīgāk, jānodrošina, ka netiek pieļauts nekāds eh, kaitējums bērnam. Es uzskatu, ka tas ir vienīgais veids, kādā mēs varam nodrošināt, uh, efektīvu juridisku aizsardzību bērna pamatu tiesībām Eiropas Savienībā, neatkarīgi no tā, kur bērns atrodas. Jā, paldies! Tālāk Svobodas kungs. Paņi predsedājīcī, vāženē, panē. Godātā priekšsarētais kundze, godātais komisāra kungs. Vēlos pateikties visiem kolēģiem no jūrī komitejas un arī īpaši referentam Tadeušam Cvifkam liels paldies strādājot pie šī ziņojuma. Vēlos apliecināt visiem iedzīvotājiem, ka šodien mēs apspriežam šeit svarīgu iniciatīvu. Eiropas Savienībā ir ap 16 miljoniem starptautisku ģimeņu. Diemžēl ir arī 140 tūkstoši starptautisku šķiršanos katru gadu. Un, kas svarīgākais, ap 1800 gadījumiem katru gadu, kad viens no vecākiem nolaupa bērnu. Jurisdikcijas atzīšana šādos gadījumos jau ir spēkā kopš 2005. gada Eiropas Savienībā izņemot Dāniju. Prakse eh, rāda, ka esošais formulējums ir uzlabojams, ņemot vērā bērna intereses. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka šī regula uzlabo tikai procesuālos apstākļus. Un materiālās tiesības šī regula neskar. Subsidiatāte tiek ievērota. Šī regula attiecas tikai un vienīgi uz pārobežu gadījumiem, kā tos sauc. Tas nozīmē, ka tiem gadījumiem, kad viens no vecākiem ir pakļauts citas valsts jurisdikcijai. Jurija komiteja un viss Eiropas parlaments uzskata, ka nepieciešams īstenot šo, šīs normas. Tas nāks par labu bērniem, bērnu tiesībām, un eh, mēs Jurija komitejā ļoti rūpīgi pie tā esam strādājuši. Paldies! Paldies eh, Svobods kungam. Tagad vārds Gebhards kundzei. Dankeschön, Frau Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Svobods kungs jau tikko to pieminēja. Tagad daudz eh, vairāk cilvēku kā agrāk dzīvo izmantojot brīv, eh, pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā. Uh, Ja ne visas laulības, kas tiek slēgtas, arī ir sekmīgas, es esmu piedzīvojusi bērnu izmisumi gadījumos, kad eh, viņi tiek izņemti no ģimenēm. Tur nav nekas jauks tajā procesā. Tādēļ tas ir tik svarīgi. Un arī pārsteidzoši konstatēja, ka Eiropas komisija lielāko daļu no priekšlikumiem, kurus eh, savulaik izstrādāja, lai uzlabotu bērnu tiesību šajā jomā, ir ņēmusi vērā un iestrādājusi šajā proje um, priekšlikuma projektā. Tas ir labi. It īpaši svarīgi ir labāk sadarboties tiesu iestādēm un citām iestādēm un saīsināt laiku, kas nepieciešams, jo, jo ilgāks ir šis laiks, jo sliktāk tas ir bērnam. Vēl viena joma, e, kur, kur svarīgi ir veikt uzlabojumus, ir bērnu uzklausīšana. Mums ir jānodrošina, ka tiesības, kas bērniem ir no ANO konvencijas, tiešām arī bērniem būtu lai bērnu tiesības eh, tiktu ievērotas, uzklausot viņus viņu valodā, aizsargātā vidē, nevis milzīgā zālē, kur, kur bērnam eh, būtu absolūti nepieņemam justies drošam. Ir jābūt skaidram ietvaram vidē, kas bērnam ir pieņemam. Vēl viena lieta, un tur es vēlos pateikt paldies Viefkas kungam tieši par mediācijas jautājumu. Jā, mums ir regulējums par mediāciju Eiropas Savienībā, bet ar to nepietiek. Mēs redzam, ka tiesas uh, neizmanto šīs iespējas. Mums ir jānodrošina, ka vecākiem, kuriem nav pietiekami līdzekļu, lai šie līdzekļi nebūtu viņiem vieniem jāsadz. lai šī mediācija varētu tikt izmantota, um, kā jūs Cvifkas kungs jau sacījāt, lai varētu pātrināt procedūras, samazināt izmaksas, dažkārt pat atkristu vajadzību pēc, pēc uh, tālākam procedūram. Tas nāk par labu arī vecākiem un pašiem bērniem. Man gan vēl jāpiemina viena lieta. Tur mēs nevarējām vienoties. Uh, Tur mums ar Cvifkas kungu bija atšķirīgi viedokļi. Diemžēl arī parlamentā nav vienot viedokļi par to. Runa ir par reģistrētājām partnerībām. Es nevaru saprast, kāpēc bērni no reģistrētām partnerībām nav ar tādām pašām tiesībām kā laulībā dzimuši bērni. Pie tā mums vēl ir jāstrādā nākotnē, jo tas nav pieņemami. Paldies! Paldies! Gebhards kundzei un Geriks kungs. Tad, kad divi strīdas, trešais raud. Tāda ir dzīves gudrība, kas labi apraksta to, ko bērns piedzīvo, kad vecāki šķiras. Tāpēc ir vēl svarīgāk, ka šķiršanas procesā primāri tiktu skatīta bērna labklājība. Vācijai tur ir īpaši pienākumi Vācijas valdībai ir jāpastrādā ģimenes tiesības, pie tam steidzami. Mums ir nepieciešams tāds modelis, kāds gan ir visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un Eiropas parlamenta darbs eh, pie problēmām, kas skar Vācijas jūgendām tiestādi, parāda, ka tur ir daudz problēmu. Pirms dažiem gadiem pavadīju Francijas māti viņas cīņā par savu bērnu. Šodien viņa, šobrīd viņa saņēma lēmumu, kas nāk viņai par labu. Ir jānodrošina, ka bērni paliek pie vecākiem. Eiropai ir jāuzlabo Vācijas politika. Darīsim to mūsu bērnu labā. Un mums ir jānodrošina šādā veidā bērnu tiesību ievērošana. Paldies! Hrisogonas kungam vārds. Paldies priekšsēdēm. Tā kā ir pieaudzis to pārskaits, kuros partneriem ir atšķirīga valsts piedarība, ir jāprecizē Eiropas Savienības tiesību akti par starptautisko jurisdikciju lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu. Ir jāpārtrauc juridiskā nenoteiktība, kā arī neveidzīga aizkavēšana un sarežģītās procedūras, kas negatīvi ietekmē lietās iesaistītās ģimenes. Jākoncentrējas uz bērnu, taiskaitā arī bērnu bēgļu interešu aizsardzību. Tāpat ir jāpanāk tiesnešu specializēšanās šādās lietās un jāstiprina starpniecības palīgi institūcija. Vēl mums ir jācentralizē bērnu starptautiskās nolaupīšanas gadījumu izskatīšana specializētās tiesās un jānovērš cēloņi, kuru dēļ attiecīgie citas valsts spriedumi netiek izpildīti. Ar šādiem apsvērumiem atbalstām deputāta Zief, Ziefkas eh, kungas ziņojumu, kas šodien tiek apspriests. Tiek apspriests. Mēs balsosim par to. Paldies! Tagad vārds Ferāras, Ferāras kundzei, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāja. Šī pārstādātā eh, regula Brisele 2 ir uh, eh, novērtējama, jo ir centieni uh, pēc iespējas samazināt uh, iespēju, ka cieši bērni. Īpaši mēs ie, novērtējam to, ka tiek ieviests princips, ka ir jāievēro bērna intereses un attiecīgās tiesības, un tam ir jābūt prevalējošam attiecībā uz visām tiesībām. Tāpat arī uh, tas, ka ir nepieciešama ad hoc apmācība tiesu iestāžu darbiniekiem dalību valstīs, ir īpaši ģimenes uh, tiesību jautājumos. Tomēr dažas lietas nav skaidrs. Pirmkārt, šis mediācijas jautājums ģimenes tiesībās, nu, tas nedod pietiekamas neutralitātes garantijas. Tāpat arī adekvāti tiek runāts par pastāvīgo rezidenci, bet nav atkal pietiekamas garantijas izvairīties, kā, kā dažu dalību valstu tiesneši pieņem lēmumus, kas ir labāki, labvēlīgāki savā valstī dzīvojušiem vecākiem. Paldies! a Nemzetek és Szabadság Európai Képviselőcsoport nevében Lemrentő Zsill parancsoljon. ENF frakcijas vārdā tagad dodu vārdu Lebreton kungam. Paldies! Bērnu nolaupīšana pārrobežai ir milzīga problēma. Īpaši Francijā tas uh, skar bērns. Uh, Uh, kur vecāki ir vācu un uh, franču izcelsmes, kad šie pāri um, um, izjūg, tad uh, bērni tiek nolaupīti uz Vāciju, kaut arī Francijas tiesa iestādes ir pret to. Šodien es esmu priecīgs uh, konstatēt, ka bērnu ciešanas ar šo jauno tiesību aktu tiks mazināts un uh, franču um, vecāki vieglāk varēs apgrozīt savus bērnus. Pirmkārt, ir paredzēts, ka bērns atgriezīsies pie vecāka uh, ne ilgāk 18 nedēļu laikā. Turklāt ir paredzēts īpašais tiesnesis, kas uh, ir atbildīgs par bērnu nolaupīšanas lietām. Tad arī ir paredzēts uh, garantijas attiecīgi tiesību akti katrā dalību valstī. Tāpēc es balsošu par Svievskas kungas ziņojumu. Paldies! EPP partija tagad viens, eh, pusotru minūti, es ras Feragot kundze. Paldies, priekšsādātāji. Jā. Konflikti uh, starptautiskos pāros ir pieauguši, tāpēc, ka šādu pāra vien vairāk 16 tūkstoši starptautisku ģimeni un 42 tūkstoši šķiršanos katru gadu Eiropas Savienībā un 18 un 1800 e, bērnu nolaupīšanas gadījumu. Tāpēc e, jauninājums e, Brisele 2 regulā ir augstvērtējums. Brisele divi jau vairāk kārt ir bijuši spēkā, un tagad mēs zinām, kādi ir tās trūkumi. Piemēram, tiesu iestāžu sadarbības jomā, mazgadīgu bērnu aizsardzības jomā, eksekvātoru mm, noteikuma atcelšana, uh, sprieduma lēnā īstenošana un juridiskās noteiktības trūkums un aizkavēšanās jau tā ir sarežģīta, uh, kad ir jāpiedzīvo vecāku šķiršanās uh, viens dalībvalsts ietveros. Taču, kad bērns ir spiests piedzīvot, ka tas viss vēl aizkavēs ilgāk, tas ir vēl smagāk. Svarīgi ir aizsargāt bērnus un veicināt starpnieku institūciju. Paredzot to, labāk tiks aizsargāts bērnu interesi. Tas ir arī mūsu mērķis. Šis ir vēl viens veids, kā nodrošināt, ka Eiropa ir tuvāka pilsoņu interesēm un aizsargā bērnu cilvēktiesības. Gutelanda kundze. Et eh, barnvänligt Europa måste vara. Paldies. Bērnam ir jābūt eh, laimīgam Eiropā. Bērni nedrīkst tik pakļauti smagiem konfliktiem. Jārūpējas par bērnu labklājību. Es esmu gandarīta eh, konstatēt, ka tiek slēgtas pārobežu laulības, taču ir 16 miljonu uh, cilvēkam ir uh, arī uh, tiesāšanās pārobežumā un 1800 bērnu Eiropas Savienība tiek nolaupīti. Visvairāk cieši tieši bērni, tāpēc ir svarīgi pārskatīt šo regulu, ja mēs vēlamies darboties bērnu interesēs. Bieži vien tiek sacīts, ka šī regula ir sarežģīta, ka tā izraisa juridisko nenoteiktību, bet man, manai politiskai grupai, ir ļoti svarīgi izvirzīt par galveno mērķi bērnu labklājību Mums jārūpēs par bērnu interesēm. Es ceru, ka e, šis ziņojums tiks atbalstīts balsojumā arī. Mūsu grupa vēlas, lai tas arī tiktu attiecināts uz reģistrētajām partnerībām. Es zinu, ka konservatīvie noraida šo ideju, taču ir jārūpējas par bērnu interesēm, lai viņi neciestu arī šādu pāru šiešanās gadījumos. Paldies! Borislavs Kribeks. Nākamais runātājs Broņislavs Škripeks, viena minūte. Viņa predsedājūca, ďakujem za slovo. Priekšsarētāji, paldies. Vēlētos pateikties kolēģim Cvifkam par ziņojuma sagatavošanu, kurš attiecas uz starptautiskiem bērnu nolaupīšanas gadījumiem. Mani kolēģi jau daudz ko sacīja par šo tematu. Uh, Šķiršanās vienmēr ir traģēdija, kas ietekmē bērna attīstību. Vecāki, kuri strīdas, viņiem tā vietā būtu jābūt mīlošiem vecākiem. Un bērni būtu arī jāuzklausa par viņu vēlmēm dzīvot pie viena no vecākiem. Bērni, kas tiek nolaupīti uz citu dalību valsti, šādos gadījumos tik tiešām ir būtisks problēmas. Esmu pārliecināts, ka parlaments ņems vērā bērnu intereses, aizstāvēs tās, jāaizsarga arī to bērnu intereses, kas vēl nav dzimuši. Paldies! Tālāk Evī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Daudzi cilvēki Eiropas Savienībā mm, nosoda tos eh, cilvēktiesību pārkāpumus, kas eh, notiek, un eh, tāpēc ir nepieciešams rūpēties par bērnu tiesību ievērošanu. Ir nepieciešams koncentrēties uz atbilstošiem instrumentiem un mehānismiem, ir daudzi gadījumi, kas ir eh, bijuši saistīti tieši Vācijā ar lietu risināšanu vecākiem, kas nav Vācu izcelsmes un Vācijas eh, iestādēs, tad ir jābūt pilnē iesaistēji sadarbībā eh, lietu risināšanā. Es ceru, ka šī regula palīdzēs izveidot pareizo saku ietvaru, jo mums ir jābeidz Eh, šī netaisnība, kas eh, notiek, un mums nepieciešams sistemātiskas eh, pārbaudas attiecībā uz iestādēm, kas ir atbildīgas par aprūpas tiesību nodrošināšanu. Tālāk pusotra minūte Francis Zamidimek kungam. Iva, nasib naqblu li nassiguraw il Es domāju, ka mēs visi esam vienas prātes ka bērnu aizsardzības nodrošināšana ir viena no mūsu Eiropas Savienības vērtībām. Mēs turpinām to nodrošināt, uzlabojot to veidu, kā starptautiskas bērnu nolaupīšanas gadījumi tiek regulēti. Svarīgi ir, lai būtu skaidrākie noteikumi. Tas arī atainojas tādos gadījumos, kāds bija Maltā, piemēram, kur tās bija zaudējis eh, eh, bērnu uzraudzības tiesības, taču māti dēls bija nolaupījis, un tad tēvs nevarēja īstenot savas tiesības. Mēs te runājam par retiem gadījumiem. Mēs tā varētu domāt, tomēr arī šādi gadījumi ir un tie skar cilvēkus. Nolaupīto bērnu atgriešanās ir jāpadara efektīvāka, e, ziņojumā paredzēts to veicināt un arī paredzēts starpnieka institūcijas princips. Un tāda vēl ir minēts princips, kas mums ir ļoti svarīgs proti, ka mums ir jārūpējas par bērnu interesēm. Paldies! Jā, paldies! Nākamā pus, pusotru minūte ir Činīcī kundze. Grazie, grazie. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies eh, komisāram. Eh, regulas priekšlikums, par ko diskutējam, nāk īstā laikā, jo ir nepieciešams piestrādāt pie juridiskā ietver, ietvara, kas bieži vien pieļauj dažādu izpildību šiem lēmumiem un ir bērnu tiesībām saistīti jautājumi, procesi, kas ir pārāk ilgi, norisot dažādām šķiršanās lietām. Runājot par bērna tiesību, bērna viedokļu uzklausīšanu, tas ir svarīgi, lai bērns varētu paust savu viedokli procesā, uh, Eh, kompetentai iestādai ir nepieciešami visi atbilstoši elementi, lai varētu novērtēt eh, bērna eh, situāciju un viņa labākās intereses. Un šīm uzklausīšanām ir jānotiek atbilstoši kopīgiem standartiem un ir nepieciešams garantijas, lai nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu. It īpaši jāparedz maksimāls termiņš bērna atpakaļ nodošanas procedūrai. Uh, Tāpat arī specializētajām iestrādēm ir eh, jānodrošina tas, lai nebūtu tāds ilgs juridiskās neskaidrības eh, periods eh, bērnam. Paldies attiecīgajām komitejām un referentam Zviefkas kungam par labo darbu. Paldies tālāk Radeva kungs pusotru minūti. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Godātā priekšsēdētāja, dārgie kolēģi! Es vēlos pateikties referentam Zviefkas kungam par viņa lielisko ziņojumu. Es esmu priecīgs redzēt, ka daudz manu grozījumu tika ietverti galīgajā teksta variantē. Es ceru, ka mūsu uh, priekšlikumi tiks uzklausīti pa, padomē un uh, mūsu ieteikumi tiks ņemti vērā, kaut arī mūsu loma ir tikai konsultatīva šajā gadījumā. Mēs varam sniegt savu ieguldījumu, lai labāk aizsargātu bērnu tiesības, tad, kad uh, Ehm, ir runa par lēmumu atzīšanu un izpildu dalības lietās un lietās par vecāku atbildību mēru starptautisko nolaupīšanu. Regulas pārskatīšanas ietvaros ir svarīgi stiprināt sadarbību starp dalībvalsts centrālajām varas iestādēm un arī starp kompetentajām iestādēm sociālos jautājumos un citos. Svarīgi, lai starptautisku mm, pāru gadījumā viņi tiktu informēti par procedūru un lai informācija tiktu sniegtu tajā valodā, ko abas iesaistītās puses vislabāk saprot. Svarīgi ir nodrošināt uh, turpināmību bērnu izglītību, izglītošanas procesā un arī viņu reliģiskajā un kultūras vidē. Svarīgi, lai bērns uh, tiktu uh, izvietots eh, pie saviem mm, tuviniekiem, eh, arī tad, ja viņa dzīvo uh, citās, citā dalībvalstī. Svarīgi, lai tik nodrošināts arī regulārs kontakts ar abiem vecākiem, neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo. Svarīgi, ka tiek noteikti arī vecāku atbildība un uh, un, eh, un ka tiek nodrošināta juridiskā noteiktība. Paldies, esam nonākuši līdz brīvā mikrofona procedūrai. Var eh, dot vārdu visiem, kuri pieteikšies, bet tikai tad, ja viņi ievēros atvēlētu laiku. Pirmais pospišilkungs, lūdzu. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já jsem s velkým zájmem... Paldies, priekšsēdētāji. Ar lielu interesi sekoju šīm diskusijām. Tad, kad es Čehijā biju tieslietu ministrs, saskāros ar daudziem gadījumiem, kas eh, bija saistīti ar bērnu nolaupīšanu pārobežu lietās. Un tiesību normās bija daudz caurumu. Man prieks, ka tagad ķeramies pie situācijas uzlabošanas. Procesu ilgums bija pārāk eh, liels un vēlos pateikties referentam, ka tagad būs iespēja uzlabot procesu. Ir labi, ka noteikti eh, galējie termiņi procesiem, arī īpaši nosacījumi bērnu uzklausīšanai. Tas nāks par labu bērnu tiesībām. Kā cilvēks, kuram ir bijusi praktiska pieredze šajā jomā, vēlos īpaši pateikties referentam, un šādi uzlabojumi noteikti praksē arī eh, nāks par labu. Paldies! Lopes Agilārkungs. Komisārio, como no iba una mayoría de este parlamento. Priekšstādātāja kungs, komisāri, kā vairums no šī parlamenta <clears throat> nevarētu balsot par regulu, kuras mērķis ir stiprināt apusēju uzticēšanos un um, um tādu lietu atrisināšanu, kas ir saistīts ar uh, pārobežu laulību bērnu interesēs. Es esmu uh, Spānijas valdībā bijis uh, tieslietu ministrs, tātad šī lieta, šis temats ar mani ir tūs. Tāpēc ir ļoti svarīgi manā skatījumā veicināt juridisko noteiktību nesargāt bērnu tiesības. Taču paužu nožēlu par to, ka netika pieņemti iekļautie grozījumi, kas nāk no lūgumrakstu komitejas. Ir arī jāatzīst dažādas ģimenes formas, tās pastāv, tās arī stiprina uh, bagātina Eiropu. Es ceru, ka šis ziņojums tiks pieņems balsojumā. Marijas kungs, paldies priekšsēdētāji. 2003. gada regulas pārstrādē attiecībā uz uh, lēmumu atzīšanu, izpildu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību bērnu starptautisko nolaupīšanu manā skatījumā ļoti svarīgi Lūgumrakstu komitejā bija nonākušas ļoti daudz lietas, eh, kam bija sakars ar uh, vai vecāku atbildību un bērnu nolaupīšanu. Bija arī daudzas sudzīs par to, kā darbojas īpašā bērnu aizsardzības organizācija Vācijā, slavenā Jugendamt, un eh, es uh, esmu pateicīts Gerika kungam, uh, kurš te izteicās un lūdz, lai viņa dzimtenē būtu izmaiņas šajā lietā regulē ir ļoti svarīga, jo tās mērķis ir bērnu tiesību aizsardzība. Svarīgi, ka ir paredzēta iespēja uzklausīt pašu bērnu, lai uh, nākt klajā tiesa ar spriedumu. Tāpat ir svarīgi tas, ka ir noteiktas īpašās tiesas, kas izskata bērnu nolaupīšanas lietu gadījums. Tas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka mēs dodamies pareizajā virzienā. Paldies!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 Vēlos pateikties kolēģim par lielisko darbu pie šī ziņojuma. Eiropas Savienībā pieaug starptautisko pāru skaits. Vecāku atbildība ir lieta, kas ir jāprecizē. Īpaši uzmanība ir jāpievērš pārobežu gadījumiem. Jāpievērš uzmanība arī iestāžu sadarbībai ļoti bēdīgi ir šie gadījumi, e, kad e, vecāki nolaupa kā, e, savu bērnu. Katru minūti Eiropā ir viens pazudis bērns. Un ir ļoti svarīgi primāri aizsargāt bērnu. Atzinīgi vērtēju referenta pieeju kurš e, ir izvēlējies likt uzsvaru uz skaidrību. Sinadinos kungs. Pēdri. Priekšstādātājs kundze. Ir jāstiprina tiesības bērniem. Tāpat ir nepieciešams saglabāt ģimenes tiesības noteiktās dalībvalstu pārziņā, un tas attiec arī uz tādu iespēju, uh, ka tiek noraidīts šis dalībvalsts tiesas spriedumi. Taču jūsu pr priekšlikumā tiek uh, mm, noraidīta loģika. Galvenokārt uh, jūs iestāties par rietumu tiesībām Un e, ir taču arī cilvēki, e, tā skaitā bēgļi, kam ir atšķirīgas, e, atšķirīga kultūra, atšķirīgas vērtības. Mēs iestājamies, lai ģimenes lietās neiejauktos Eiropas Savienība, lai galvenokārt tiktu domāts par bērntiesībām. Paldies. Anna Zaborska, Parančē un Ketviš. Paldies. Zaborskas kundze. Pani predsednička, pán komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Centieni uzlabot Eiropas likumdošanu attiecībā uz pārobežu gadījumiem šai jomā ir solis pareizajā virzienā. Komisijas priekšlikums ievēro dalību valstu kompetenci šādos gadījumos Šobrīd mēs bieži saskaramies ar eh, spriedumu īstenošanas problēmām. Divi grozījumi priekšlikumi prasa atzīt eh, tādas ģimenes modeļus, kas eh, konkrētajā dalību valstī nav atzīti. Otrs prasa uh, arī atzīt šariāt li, e, likumdošanas e, īpatnības. Vēlos pateikties Svifkas kungam par to, ka uzsvars e, šajā ziņojumā likts uz bērnu tiesībām, bet ja teksts tiks apstiprināts ar manis minētajiem grozījumiem, es to nevarēšu atbalstīt. Paldies, Petir kundze, kā pēdējā gospodine povjerenie u povijesnom trenutku poput ovoga kada je mobilnost ljudi i njihovih lanova obitelji naa Bērnu mobil, eh, cilvēku mobilitāte ir ikdienišķa parādība, līdz ar to ir arī ģimenes, kurās eh, cilvēki nu, dažādām dalībvalstīm un jāizveido atbilstoši ietvarts. Taču ir svarīgi ievērot Eiropas Savienības kompetences robežas. Nedrīkst pieļaut to, ka tiek pārkāpts subsidaritātes eh, princips. Nedrīkst iekļauti, nedrīkst uh, eh, graud katras dalībvalsts ekskluzīvās uh, tiesības. Tāpēc es uh, aicinu balsot pret 19, 29, 31 un 49 grozījumu. Ja šie grozījumi tiks apstiprināti, tad dalībvalstīm vairs nebūs nekādu teikšanu ģimenes lietās, un tā būs, tas būs tieši pārkāpums, ka valstīm nedrīkst, ka valsts nedrīkstēs pas, pašas pieņemt lēmumu šai lietā. Un... Polčak kungs pēdējais. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es biju klāt visu diskusiju laikā. Godātais komisāra kungs, godātais referenta kungs, es zinu, cik svarīgs e, ir referenta darbs. Šeit runa par procesuālajām normām. Ir nepieciešams e, atrisināt problēmas, kas izriet no laulības šķiršanas. Primāri ir jāaizsargā bērna intereses, neskroties uz dažādiem ideoloģiskiem skatījumiem. Ir jānosaka skaidri noteikumi un ātri jāpieņem lēmums, balstoties uz stingri nospraustiem termiņiem. To arī noteiks eh, šī. Uh, šī regula. Un eh, Briseles divi regulas pārskatīšana ir ļoti svarīga. Ir svarīgi, lai vecāki būtu informēti par savām tiesībām un pienākumiem. Un arī eh, tiktu veicināt mediācijas izmantošanu, bet šajā gadījumā tas uz mediāciju neatiecas. Tagad komisijas vārdā dodu eh, vārdu Avromopolus kungam. Dārgie kolēģi, vēlreiz vēlos paust savu pateicību jums komisijas vārdā par jūsu sagatavoto ziņojumu un paldies par jūsu atbalstu šim, šai regulas pārstrādātajai redakcijai. Jūsu ziņojums būs par iedvesmu debatēm padomē. Mēs esam pārliecināti par to, ka Bulgārijas prezidentūras vadībā šī prezidentūra to ir izvirzījusi par savu prioritāti, mēs piedzīvosim, ka šis dosie virzīsies priekšu. Ātra saruna pabeigšana būs svarīga, jo tas palīdzēs ģimenēm grūtās situācijās un jo īpaši aizsargās bērnus. Es esmu pārliecināts par to, ka tas ļaus mums pieņemt tādus pasākums, kas kalpo šim ļoti cēlēm mērķim. Paldies! Paldies komisāra kungam! Tagad dodu vārdu Zviefkas kungam divas minūtes. Kovačs zāte un iezvekla čekavā. Paldies, vēlos sirsnīgi pateikties visiem, kas iesaistījās šajās ārkārtīgi interesantajās diskusijās. Uh, Rītdit notiks balsojums parlamentā, līdz ar to parlaments beigs savu līdzdalību šajā likumdošanas procedūrā. Tašais ceru, ka šis ziņojums, kas tiks pieņemts rīt balsojumā, kļūs par stimulu tālākam darbam padomē. Es vēlos visus nomierināt. Rīt mēs nebalsosim ne par kādiem ziņojumiem, man, eh, nekādiem grozījumiem manam ziņojumiem. Cik man zināms, neviens grozījums nav iesniegts manam ziņojumam. Cik man zināms, būs viens vienīgs balsojums. Tāpēc, ja jūs vēl neesat pieņēmuši lēmumu atbalstīt šo ziņojumu, tad vēlos jūs iedrošināt dariet tā, atbalstiet šo ziņojumu. Vēlos pateikties visiem tiem, kas ir pauduši savu atbalstu uh, balsojumam rīt par man ziņojumu. Dāmas un kungi! Šī regula Visa šī procedūra, protams, ir paredzēta ģimenes dzīves problēma risināšanai. Taču mēs nekādā ziņā neiejaucamies ģimenes tiesībās, kas ar vienu ir nacionālo dalībvalstu kompetence, nedz komisijas priekšlikumā, nedz arī manā ziņojumā mēs esam pārkāpuši subsidiaritātes principu. Taču vēlos vērst jūsu uzmanību uz vienu vienkāršu faktu. Tas būs pārbaudījums tam, kā mēs uzticāmies dalībvalstu tiesu sistēmām. Ja mēs uzticamies, tad mēs varēsim tālāk attīstīt šo uzticēšanu ar tālākiem risinājumiem. Paldies! Jā, paldies! Ar to noslēdzam